Okay, colleagues, welcome to this. Kolēģi, sveicu jūs eh, šajā kopīgajā AFET un DV komiteja sanāksmē. Mums bija pagājušajā nedēļā vai pirms nedēļas eh, sanāksme, kur mēs spriedām par grozījumiem šajā ziņojumā. Tātad eh, bēgļu un migrantu kustības jautājumu risināšana. Mums ir divi referenti - Elēna Valenciano un Augustīns Dias Temera. Ir paredzēts ļoti garš balsojums, bet ir ieguldīts arī liels darbs kompromisa grozījuma sagatavošanā. Vai kādam no referentiem ir kas sakāms pirms balsojuma? Augustīna, varbūt jums ir kas sakāms, Elēna, pirms balsojuma? Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Colleagues, please, please pay attention. Lūdzu, ieklausieties referentā. Es eh, gribēju vienkārši izteikties, lai pateiktos Elēnai. Lielas paldies par eh, viņas eh, ļoti konstruktīvo attieksmi pret darbu. Šīs ziņojums sākumā šķita ļoti sarežģīts un komplicēts, bet mums ir izdevies uh, nonākt pie ļoti labiem rezultātiem. Ne, nu, nu, protams, mēs vēl redzēsim, kādi ir šie rezultāti pēc šīs sanāksmes, bet es domāju, ka mums būs izdevies sagatavot kaut ko ļoti labu, ņemot vērā to, ka šīs jautājums ir tik komplicēts. Kolēģi, ir arī mutisks grozījums, bet par to balsosim kā par pēdējo. Varbūt mēs varētu sākt. 108. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad 127. un 128. grozījums tie ir identiski par, pret, atturas pieņemts. 129. Tas atkrīt. 130. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 131. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 131. grozījums. Sākam balsot. Ah, nav izsjā. Mana balsošanas iekārta nedarbojas. Vai visi nobalsojuši? I can't see, I can't see the eyes here, yeah. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 132. 132. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 134. grozījums par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 134. grozījums. Sākam balsot. So, Šķiet, Kristien, ka tā arī ir, bet es pārbaudu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Bet rezultāts ir ļoti tūs. Bija vērts pārbaudīt. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad varam pārlekt uz 152. grozījumu par, pret, atturas norādīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 167. grozījums par pret atturas pieņemts. 168. par pret atturas pārbaudīsim. 168. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 169. par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 193. par, pret, atturas, pieņemts. 197. par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad pārlieksim uz 7. kompromisu par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret pret, atturas pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 221. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 223. 224. identiski grozījumi par, pret, atturas pieņemti. 225. par, pret, atturas noraidīts. 228. par, pret, atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsojums pa daļām par 241. grozījumu. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim pirmo daļu 241. grozījumā. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Tautas partijas grupā viena par daudz. Lūdzu. Paldies. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļā 241. grozījumā par, pret, atturas, noraidīts. 245. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 246. par, pret, atturas, noraidīts. 247. par, pret, atturas, noraidīts. 248. par, pret, atturas, pieņemts. 249. par, pret, atturas, noraidīts. 250. par, pret, atturas, noraidīts. 251. par, pret atturas norādīts. 252. par, pret atturas norādīts. 12. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 271. grozījums par, pret atturas norādīts. 272. 273. par, pret atturas pieņemts.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 Pārbaudīsim 279. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Okay. No, no, it's fine. Compromise 13. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 292. un 304. identiski grozījumi par, pret, atturas, noraidīts. 293. par, pret, atturas, noraidīts. 298. 297. identiski par, pret, atturas, pieņemts. 300. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 302. un 299. identiski grozījumi par, pret atturas pieņemts. 303. par, pret atturas pārbaudīsim 303. grozījumu. Nebija īsti skaidrs, ko cilvēki vēlas darīt. Tagad ir skaidrs. Šķiet, ka norādes nebija pareizas. Balsojums šeit ir skaidrs, ļoti liels vairākums pieņemts. Sociāldemokrāta kolēģi īsti ne, ne, nerādīja, ko viņi vēlas darīt. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 332. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 333. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 334. grozījums. Pārbaudīt 333. Labi, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Atkrīt. Norēdīts. 334. par, pret, atturas Pārbaudīsim 334. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Iepriekšējā reize bija neskaidrs rezultāts. Beidzam balsot. Noraidīts. 335. divās daļās. Pirmā daļa. 335. Sākam balsot. Es atvainojos par, pret, atturas pārbaudīsim pirmo daļu 335. grozījumam. Sākam balsot. Has, has everybody voted? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļā 335. grozījums par, pret, atturas, noraidīta. 338, 337 identiski grozījumi par, pret, atturas pieņemti. 338. par pret atturas pieņemts. 339. par pret atturas. Pārbaudīsim 339. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 341. par pret atturas Pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad pārlieksim uz 362 un 363 par, pret, atturas pieņemts. 364. divās daļās, pirmā daļa 364. par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļā 364. par, pret, atturas pārbaudīsim jaunā priekšādātāja grozījumu. Otrā daļa 364. grozījumā. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 458. atkrīt, 366. par, pret, atturas, noraidīts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 384. par, pret atturas noraidīts. 387. par pret atturas pieņemts. 388. par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 406. grozījums par pret atturas noraidīts. 407. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 412. atkrīt, 408. par, pret, atturas, neviens mm, neko nerāda. Pārbaudīsim 408. grozījumu. Šķiet, ka cilvēki var balsot, kā viņi vēlas. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 409. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 410. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim pirmo daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tautas partijas grupā vien par daudz. Tagad viss labi, beidzam balsot. Noraidīts. Nebija vajadzīgs šis papildu cilvēks. Otrā daļa 610. grozījums par, pret. Varbūt vēlreiz varam nobalsot. Otrā daļa 410. grozījumā par, pret, atturas pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 422. par, pret, atturas norādīts. 423. par pret atturas pieņemts. 424. par pret atturas norādīts. 425. par pret atturas pieņemts. 428. par nē, tas atkrīt. 428. atkrīt. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 432. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīta. Ļoti neskaidri. 431. 434. par pret atturas pieņemti. 435. par pret atturas pieņemti. 438. par pret atturas pieņemts. 437. par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 450. grozījums par, pret, atturas, norādīts. Pārbaudīsim. 450. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 451. grozījums par Nē, balsojums pa daļām. Pādaļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 453, 454 par, pret, atturas, norādīts. 456. par pret atturas norādīts. 457. par pret atturas norādīts. 459. par pret atturas pieņemts. 460. 461. identiski divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pārbaudīsim pirmo daļu. 460. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Ak, mēs nebalsojam, jo tas ir iekļauts kompromisā. 462. par pret atturas norādīt. 463. par pret atturas pieņemts. 464. par pret atturas pieņemt norādīts. 465. par pret atturas norādīts.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 479. par pret atturas pārbaudīsim. 479. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 480. par pret atturas noraidīts. 482. par pret atturas noraidīts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 497. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 497. pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 498. par, pret atturas pieņemts. 499. par, pret atturas pieņemts. 500. par pret atturas noraidīts. 501. par pret atturas pieņemts. 28. kompromiss par pret atturas pieņemts. 508. grozījums par pret atturas noraidīts. 509. par pret atturas pieņemts. 510, 511 identiski par, pret, atturas, pieņemti. 512 par, pret, atturas, pieņemti. 513, 514 identiski par, pret, atturas, pieņemti. 27. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 533 par, pret atturas noraidīts. 534. par pret atturas pārbaudīsim 534. To sākam balsot. Vai viss nav balsojuši, beidzam balsot, noraidīts ar lielu vairākumu. Elīša Laina, vai jums ir par reglamentu, kas sakāms? Es atvainojos priekšsēdētāji. Es uh, redzu uh, vienkārši, uh, kāda ir jūsu grupas disciplīna, tāpēc es arī um, zinu, kā jūs balsosiet. 28. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 540. 481. identiski par, pret, atturas, pieņemts <clears throat> Pieņemts. 541. par, pret, atturas, norādīts. 542. par, pret, atturas, pieņemts. 543. 483. identiski par, pret, atturas, pieņemts. 544. un 484. identiski par, pret, atturas, pieņemts. 545. 485. identiski par, pret atturas pieņemts. 546, 488 identiski par, pret atturas pieņemts. 547 par, pret atturas pieņemts. Tagad ir apsvērumi. 29. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 30. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas pieņemts. 32. grozījums kompromiss par pret atturas pieņemts. 41. 42. grozījums identiski par pret atturas pieņemts. 33. kompromiss par pret atturas pieņemts. 34. kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. kompromiss par pret atturas pieņemts. 67. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas, Pārbaudīsim 68. grozījumu, sākam balsot. Vēl viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 75. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 75. grozījums pārbaudām. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 76. grozījums par, pret, atturas. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim 76. Sākam balsot. Ļoti daudz atturējās, tāpēc grūti saprast. Beidzam balsot. Noraidīts. grūti saprast, kad jūs balsojat un kad nē. 77. 74. grozījums par pret atturas pieņemts. 36. kompromiss par pret atturas pieņemts. 95. grozījums par pret atturas noraidīts. 96. grozījums par pret atturas pieņemts. 99. grozījums par pret, at, pret atturas pieņemts. 103. par pret atturas pieņemts. 104. par pret atturas noraidīts. 106. grozījums par pret atturas noraidīts. 37. kompromiss pār pret atturas pieņemts. Ievilkumi. Pirmais par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. Mutiskais otrais grozījums no līdz referentiem par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret pret atturas pieņemts, 9. par pret atturas noraidīts. Komiteju atzinumi. Pirmais budžeta atzinums. Trešais punkts par pret atturas pieņemts. Ceturtais punkts par pret atturas pieņemts. Piektais punkts par pret pret atturas pieņemts, sastais par pret atturas pieņemts. Septītais punkts atkrīt, lībe atzinums, pirmais punkts par pret atturas pieņemts. Trešais punkts par pret atturas pieņemts. Sas, septītais punkts par pret atturas pieņemts. 11. punkts par, pret, atturas pieņemts. 12. punkts par, pret, atturas pieņemts. Balsojums pa daļām par 18. punktu par, pret, pirmā daļa 18. punktā par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa pa 18. punktā par, pret, atturas pieņemts atturas, pārbaudīsim elektroniski, otrā daļa 18. punktā. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts par pret atturas pieņemts. 23. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. 26. par, pret, atturas, pieņemts. 29. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 33. libe. Skatos, ka visi nogurst, nevar saprast, nu, šobrīd nevar prognozēt, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Dažu balsu pārsvaru. 34. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 36. punkts par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un nu balsojam kolēģi par jaunu mutisko grozījumu ko iesnieguši līdzreferenti. Dodu vārdu Elena Valenciāno sākuma lūdzu. Gracias, prezidenta. Eh, muy rapidamente. Paldies, priekšsādātāji, pavisam īsi. Lai mēģinātu nodrošināt, ka šis ziņojums atspoguļo esošo situāciju, pēc Trumpa administrācijas pieņemtiem lēmumiem nolasīšu šo grozījumu priekšlikumu pauž bažas par neseno ASV administrācijas lēmumu uz pagaidu kārtā aizliegt uh, iebraukšanu uh, no septiņām uh, musulmaņu valstīm, iebraukt ASV un apturēt bēgu sistēmu. Uzskata, ka šāda veida diskriminējuši lēmumi rada tātad pret imigrācijas nostāju un ksenofobiskas runu. Uh, Tas varētu nebūt atbilstoši starptautiskajiem tiesību instrumentiem, kā Ženēvas konvencijai, un var nopietni apdraudēt esošos globālos centienus uh, starptautiskā līmenī go, um, godīgi dalīt atbildību par bēgļiem, aicina Eiropas Savienību un dalībvalsts parādīt spēcīgu kopējo nostāju, aizstāvot starptautiskos aizsardzības sistēmu un tiesisko drošību visās skartajās uh, valstīs, jo īpaši attiecībā uz uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas ir tas motiskais grozījums, ko piedāvājam, um, par kur piedāvājam tagad balsot. Paldies, vai kolēģim būtu kas piebilstams? Diezdemēra kungs, nē, es varu pilnībā pievienoties motiskajam grozījumam. Esam kopīgi to iesnieguši un parakstījuši. Labi, balsojam tad par šo grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par Motsko grozījumu. Sākam balsot. Has everybody... Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un nu balsojam par ziņojumu. Personāla balsojumu sākam balsot. Had everybody vote? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. And it's carried. Pieņemts ar vērā ņemam vairākumu, apsveicam abus līdzreferents un liels paldies par visu kompromisu priekšlikumos ieguldīto darbu. Tas ļāva mums ātrāk par visu nobalsot un, manuprāt, ļoti lieliska sadarbība bija. Liels paldies, kolēģi!